Dārgie kolēģi, laipni aicinātu sākt, sākt ar pirmo daļu jautājumiem komisijai. Pirmo jautājumu ir iesniedzis papastāmkas kungs un dodu vārdu. Merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies priekšsādātāji. Es gribēju pateikties. Uh, papastāmkas kungam par šo jautājumu, kas skar tēmu, kas ir manā kompetencē, un tā ir ļoti svarīga tirgus labai funkcionēšanai. Reitingu aģentūrām šeit ir milzīga loma risku novērtēšanā, arī uzņēmums tas skar un valsts aizņēmums. Krīze ir parādījusi, ka kredītreitīgu iestāžu darbība Eh, eh, ir pierādījusi ar, daļai arī ar smagām, eh, ir radījusi daļai arī smagas uh, sekas. Balstoties uz, uh, šiem, uh, uz šo situāciju, ir uh, nolēmts ieviest jaunas uzraudzības noteikumus un jaunas pārvaldības noteikumus. Es gribēju atgādināt, ka krīzes laikā komisija ļoti ātri uzņēmās atbildību. Uh, tika izveidoti noteikumi kredītreitingu aģentūrām, un tā ir bijusi mūsu absolūta prioritāte. Vienu gadu pēc um, Lehman Brothers uh, bankrota šīs, šie noteikumi tika pieņemti, un uh, to atbalstīja arī Eiropas parlaments, tāpēc es uh, pa, uh, īpaši paldies uh, Kozes kungam, uh, referentam. Uh, tie noteica reitinga, kredītreitinga aģentūra darbību, jo, kā zināms, kredītreitinga aģentūras daļai bija atbildīgas par krīzes izveidošanos. Pašlaik mums ir sastādīts kredītreitinga aģentūru reģistrs. Eiropas uh, Savienības uh, teritorijā tām ir uh, stingri noteikumi, lai novērstu interešu konfliktus un uh, lai kvalitatīvi uzlabotu reitingus, kā arī lai nodrošinātu, ka kredītreitingu aģentūras darbojas caurskatām. Es uh, uzskatu, ka šie jaunie noteikumi lielā mērā uzlabos uh, novērtēšanas neatkarību un uh, godīgumu, kā arī novērtējumu caurskatāmību arī tur, eh, kur ir eh, runa par Eiropas institūciju mm, parādiem. Tāda pašlaik ir situācija mm, papastāmkas kungs attiecībā uz Eiropas eh, kredītreitinga iestādes izveidi. Šeit notiek diskusija par alternatīvām pašreizējai sistēmai. Šāda iniciatīva un uh, šāda ideja būtu jāizskat ļoti rūpīgi, īpaši attiecībā uz garantijām un atbildību. Deputāti kungi, mūsu augstākā prioritāte pašlaik ir um, garantēt 2009. gada noteikumu um, labu ieviešanu, lai uh, šī sistēma varētu funkcionēt. Bet uh, es neizslēdzu šādas iestādes izveidi Mums uh, tomēr būtu 2009, mums tomēr būtu iepriekš jāizvērtē 2009. gada regulas uh, ietekme un īstenošana un um, tā ir uh, jāiesniedz padomai un komisijai līdz 2012. gadam. Komisija pašlaik ierosinās uh, nedaudz uh, modificēt šo mm, regulu, lai šī iestāde būtu atbildīga par uh, reitinga aģentūra uh, novērtēšanu. Uh, valsts un valdība vadītāji par šo principu ir vienojušies, un tas nozīmē, ka mēs tā arī darīsim. Es esmu pārliecināts, ka šī jaunā iestāde Eiropas Savienībā uzlabos likumu uh, tiesisko regulējumu. Liels paldies! Es uh, vēlētos pateikties Barņē, komisā, uh, Barņē kungam par viņa atbildi, un es gribēju teikt, ka šī ir tēma, kur um, vienmēr ir prasīta parlamentāra kontrole. Vēl pirms tam, kad uh, izcēlās šī starptautiskā krīze, šeit ir vērojami pāris paradoksi. Ir uh, starptautiskas uh, reitinga aģentūras, kuras mēs nevaram kontrolēt, Un uh, mēs redzam, ka šeit uh, pastāv arī privātas intereses, kas nav saistīts ar Eiropu. Tās uh, vienmēr, um, bet tomēr tās atstāja ietekmi uz um, Eiropas Savienības uh, valstīm un iestādēm. Es vēlētos, lai komisija šeit rīkotos aktīvāk. Un kā izskatās uh, šo reitingu aģentūru geogrāfiskais sadalījums? Lūdzu, komisāra kungs, jums vārds. Papastāmkas kungs, es zinu, jā, ka komisija ir uzņēmusies savu atbildību, to darīs visu šī procesa, dialogu procesa laikā, un dialogs šobrīd turpinās, ir īpaši tas dialogs, kas uzsācies starp mums pēdējo pār, pāris nedēļu laikā. Un šajā dialogā mēs, protams, ņemam vērā jauno regulu un tās ierosināto projektu, ar ko nāca klajā Barozo kungs, komisijas priekšādātājs. Un mēs arī ņemam vērā to, ka šī jaunā regula varētu uz, uz, uzlabot situāciju, tīpaši kredīta rei, reitinga aģentūra izvērtēšanas jomā. Nu, un es ceru, ka šādā veidā mēs varēsim nomierināt jūsu paustās bažas jo jūs bijāt uztraucies par to, ka izvērtējums varētu nebūt pietiekams spēcīgs. Bet tātad tas tiks uzlabots šajā jaunajā regulā. Un šeit mēs centīsimies nolikt pie malas jebkāda veida ekonomiskās intereses. Gribu jums atgādināt, ka Eiropas Savienībā puse no bankām, kas darbojas eh, finanšu jomā, ir daļa no tādiem banku tīkliem, kas iziet arī ārpus Eiropas Savienības. Un tāpēc eh, nu, šīs sistēmas ir atšķirīgas, varbūt no nacionāla rakstura sistēmām. Mums būtu jāstrādā pie tā, lai, nu, lai nu, īstenotu vispārēju uzraudzības sistēmu integrāciju, it īpaši darbojoties starptautiskā sistēmā. Nu, un, protams, tieši tas ir tas, ko vēlamies sasniegt visvairāk. Tās valstis, kas vēlas šāda veida virzību, eh, rīkojas ļoti uzmanīgi, un tas ir pareizi, jo mums ļoti uzmanīgi jāvēr, jāvēro vispārējā situācija, ļoti strikti jāuzrauga visi gadījumi, kad kredītreitinga aģentūras izvērtē, piemēram, valstis, viņa ekonomiskās spējas un eh, valsts pakalpojums, un tas jādara tāpēc, ka šeit valsts tiek vērtēta kā suverēns lielums, un tam, protams, var būt ļoti liela ietekme uz to, kāda būs valsts attīst, šīs valsts attīstība tālāk. Un līdz ar to kredītreitinga aģentūrām šādā gadījumā jāuzņems ļoti liela atbildība. Un tāpēc svarīgi, lai tiktu panākta stabilitāte šādos reģiņos, lai šīs valsts varētu arī stabili pārvaldīt savu situāciju nākotnē. Un šāda veida novērtējumi netikt uzskatīti par tādu pilnīgu un galēju lēmumu. Kredītreitingu aģentūras ir jāuzrauga, tas jādara ļoti pamatīgi, prasīgi atbildība ir jāsadala ļoti adekvātā veidā, un Eiropas varas iestādēm šī situācija atbilstīgi arī jāuzrauga. Un tieši to cenšamies panākt ar jauno projektu, cerams, ka tas nāks spēkā līdz gada beigām. Obermaier kungs, jums tagad vārds. Liels paldies par uh, šo jauko atbildi. Es um, šeit esmu optimistiski noskaņots. Ja, uh, Uh, tiks uh, dibināta šāda Eiropas kredītreitingu kredīt iestāde. Tomēr šajā saistībā mani jā, uh, uztrauc ne tikai, kur atradīsies šī aģentūra, bet arī tas, kādā veidā kredītreitinga iestāde tiks um, veidota, kādi būs uh, šie pamati, kādas uh, būs um, sekas uh, procedūrai, kādas um, kā, kā tas varētu ietekmēt um, Eiropas, Eirozonas valstu slikto kredītreitingu. Uh, komisāra kungs dod jums vēlreiz vārdu. Euh, Godētais deputāti. Protams, ka mēs arī pētām iespēju izveidot šādu Eh, šo iespēju izmantot kredīta reitinga uzraudzību iestādi. Un nu, mēs, protams, domājam šobrīd par to, vai tā būs tāda valsts tipa iestāde vai kāda būs šīs iestādes forma. Nu, šobrīd varam tukai, tikai runāt par virzienu, kurā komisija šobrīd grasās iet. Esam eh, strādājuši pie pašreizējās uzraudzības sistēmas pārveidošanas Šobrīd tās ir privātas struktūras, un šobrīd tikai cenšamies uzlabot pārskatāmības jomu. Uh, un pārliecināties, ka viņa darbs ir norisinās bez jebkādiem interešu konfliktiem. Tas ir tas darbs, ko šobrīd darām. Nu, un, protams, ka tam jāstājas spēk, šiem noteikumiem jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, nevēlamies nekādas kavēšanās šai jomā. Bet papildus šiem instrumentiem vēlamies veidot arī šo minēto uzraudzības iestādu struktūru. Un šī jaunā aģentūra, jeb iestāde tādā gadījumā, eh, uz kuras izveida arī aicina mūsu papastāmkus kungs, tomēr prasīs zinām laiku, jo ja mums ir jāspēj izveidot izvērtēt šī biznesa modeļa izmaiņu ietekmi. Un tikai tad varēsim veidot šāda veida jaunu kredītreitingu uzraucības iestādes projektu. Tātad izvērtējums ir vajadzīgs ļoti uzmanīgs ir jāskatās, ko šāda veida pārmaiņas nestu līdzi. Šāda veida iestāde savukārt tālāk paceltu jautājumu par to, kāda tad būtu valsts varas iestāžu eh, kompetence, kā, vai tām būtu kaut kāda veida tiesības iejaukties šādas, šādas iestādes darbā, kā tas tālāk sadarētās kopā ar kredīta aģentūru neatkarības un objektivitātes jautājumiem. Tātad jautājuma eh, lieta ir tāda, ka, ja vēlamies iet uz šādas jaunas Eiropas iestādes izveidi, un šķiet, ka varbūt ir vajadzīgs, eh, vajadzīga šāda iestāde, tad ir būtisks darbs vispirms vēl padarāms. Pirmām kārtām ir jāveic pētījums, ir nedrīkstam sasteigt lēmumu pieņemšanu tā lai šī jaunā sistēma, eh, pirmkārt, lai pašreizējā sistēma spētu jau ied, sākt funkcionēt, un tad pēc tam tālāk, lai redzam, kā uzlabot vēl tālāk šo situāciju. Paldies, komisāra kungs! Dāmas un kungi, ja kāds uh, no deputātiem nav zālē, no tiem, kur ir uzdevuši jautājums, tad uh, šis jautājums varbūt uh, atkrīt, bet uh, ir jāņem vērā, ka mēs esam sapulcējušies neparastos apstākļos, un mēs, uh, protams, fiksēsim, ka uh, deputāti, kas ir uzdevuši jautājumus, nav klāt, bet tad viņi varēs saņemt um, rakstiskas atbildes uz tiem atbildes vienalga tiks sniegtas. Uh, ir sakojoši vārdi Balčītis kungs, uh, Morkūnaita Mikulienene, un uh, tad uh, nākamais jautājums ir Almonijas kungam uzdots. Tie, protams, ir komisāri, kuriem šeit uh, vajadzēja būt klāt, un um, šo jautājumu vien ir uzdevis uh, Lājums Elvords. Tātad tas ir 28. jautājums. Tā kā komisārs ir klāt, es uh, lūgtu viņu sniegt atbildu šo jautājumu. Viņš nav šeit klāt. Jā, Almūnijas kungs ir tikko, tikko ieradies, un tad viņš vēlāk nedaudz varētu sniegt savu atbildi. Es uh, uz, turpināšu ar uh, turpmākajiem jautājumiem. Tūses kungs saņems uh, rakstisku atbildi, Kraulī kungs, Zjobrā kungs, un uh, nākamais jautājums. Labi. O Επίτροπος ο κύριος Ντεούτ είναι εδώ. Vai komisārs pašlaik ir klāt, lai atbildētu uz šo jautājumu? Labi. Mr. Almunia, welcome. Are you, are you, are you ready to... Uh, paldies, Almunijas kungs. Vai jūs esat uh, gatavs atbildēt uz uh, Elvarda kunga jautājumu? Lieliski. Tad uh, dodu jums uh, vārdu. Uh, lai atbildētu uz uh, Elvarda kunga jautājumu. Much, Paldies priekšādātājs, ļoti atvainojos, kas maizkavējies, burtiski bija pie šīs telpas durvīm jau, kad minējāt man vārdu. Uh, Gribēju teikt, ka komisija ļoti uzmanīgi pēta situāciju ar vietāluņu situāciju un tirgiem, kā jau deputāts zina, tad viņš to arī atzīst savā jautājumā, ir izveidoti jauni tirgi, un komisija ir ap, apņēmusies pārliecināties, ka ir izveidoti jauni noteikumi attiecībā uz konkurences noteikumiem šai jomā, ņemot vērā to, cik dinamiski un ātri attīstošies ir šie tirgi. Pavisam neseni jautājumi, kā piemēram Microsoft un Intel gadījumi liecina, Eh, ka ir nepieciešams rīkoties. Komisija arī rīkojās, lai konkurences norisinātos uz panākumu pamata, un komisija bija jāizvalst ar vairākām alternatīvām, un eh, tādējādi jānodrošina eh, novatorismu izmantošanu. Otrās un trešās paaudzes mobilās tehnoloģijas panākumi ir jāņem vērā tajā pašā laikā, ņemot vērā arī citu tehnoloģiju attīstību, e, ir jānodrošina atbilstīga konkurence, ir jāveido tāds biznesa modelis, ko tirgus var pieņemt, bet tas ir tirgus ziņā to pieņemt. Ko, jāpārliecinās komisijai par to, ka tiek nodrošināta attiecīgā sadarbspēja savietojamību starp dažādiem eh, aparātiem. Šai kontekstā komisija augstu vērtē specifikā, atklātās specifikācijas, kas varētu novērst jeb kādu veidu dominējošu pozīciju veidošanos un varētu nodrošināt kopēju tirgu. Šāda veida platformas ļaus nodrošināt konkurenci visos šādos lietojumu programmas, programmatīvu produktos. Uz, uh, eh, Jā, paldies. Tātad mm, došu Pateicos komisāram par šo atbildi. Mēs te esam nesen dzirdējuši par, kas ir, balstī, kas ir balstīts uz saturu. Šeit tas ir noraidīts balstoties uz politisko saturu, kā komisija plāno rīkoties, lai veicinātu pievienoto vērtību jaunajām tehnoloģijām, lai neapdraudētu vārda brīvību. Komisāra kungs dod jums vārdu, lai atbildētu uz šo jautājumu. Labi, yes, indeed, I, I, I know. Jā, patiešām es uh, zinu, ka otrais jautājums, kur jūs uzdevāt var radīt problēmas saistībā ar konkurences tirgu. Mēs to novērojam, bet es nevaru sniegt nekādus komentārus par atsevišķām izmeklēšanām, kas notiek, kas ir attīstībā. Tomēr es pilnībā apzinos, ka šie jautājumi, ka, ko jūs uzdevāt, bažas, ko jūs paudāt, uh, nodarbina parlamentu un mana. Uh, Un mūsu kā komisijas loma ir uh, novērot uh, situāciju, lai novērstu dominējošu situāciju tirgu, lai novērstu barjeras un uh, galu galā uh, barjeras patērētājiem, lai šīs jaunās tehnoloģijas neciestu no uh, šāda, uh, šādas situācijas attīstības. Paldies! Uh, paldies! Jums ir vēl divi papildi jautājumi, vienu no Rubišķa kunga, 30 sekundes. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Paldies, uh, godājumais komisāra uh, kungs. Uh, viesabonēšanā mēs esam, runājot par viesa, viesabonēšanu, mēs esam noteikuši maksimālās maksas par uh, datu pārraidi, ar kurām uh, klienti var rēķināties visā Eiropas Savienībā. Tomēr pašlaik rodas konflikti. Uh, jo um, operatori nepiedāvā vairs šos pakalpojumus un nevēlas tos atbilstīt, atbalstīt. Vai jūs domājat, uh, ka būtu nepieciešams, lai nacionālie regulātori šeit spērtu kādus soļus? Otrais papildu jautājums no Obermaiera kunga. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji! Es uh, ļoti priecājos un apsveicu to, ka komisija nodarbojas ar šo jautājumu no konkurences viedokļa. Tomēr mans jautājums ir par to, vai ties, tiesas var aizliegt pieeja internetam un vai ir patērētāji, kuri ir mēģinājuši jau tiesas ceļā vērsties pret saviem pakalpojumu sniedzējiem. Almonijas kungs dodu jums vārdu. Priekšsādātāja kungs atbildot uh, uz uh, jautājumu, es domāju, ka mums ir šeit jāsavieno atbilstošie regula, regulēšanas un konkurences instrumenti. Daži no aspektiem, uh, kuri tika minēti jautājumos un uh, jūsu sacītajā, uh, ir uh, tādi, ka kom konkurences instrumenti joprojām ir jāizmanto, jo tie ir noderīgi. Tomēr eh, mēs eh, esam arī pagātnē mēģinājuši mazināt regulātoru lomu. Es domāju, ka labākais eh, risinājums šeit ir adekvāta kombinēšana. Tie, tie nebūtu jābūt ierobežojumiem šiem pasākumiem, bet papildinošiem. Un, uh, Atvainojiet, Obermajer kungs, es neesmu advokāts, es nezinu, vai tiesā ir bijušas prasība, individuāls prasības pret pakalpojumu sniedzējiem. Reiz, reizē mēs saņemam informāciju un sūdzības, un ikreiz mums ir jārēģē, ja komisija saņem sūdzības. Jūs redzat, ka mēs to darām, Un, kā jau es sacīju savā iepriekšējā atbildē, mēs pašlaik veicam zināmu izmeklēšanu par šīm problēmām, bet es nevaru to komentēt, jo tie ir konfidencionāls dabas. Ο επόμενος ερωτών, ο κύριος Τούσας, θα λάβει γραπτή απάντηση. Nākamais jautājums, kurš ir uzdevis um, uh, jautājumu, ir Tusas kungs, bet viņš savu atbildi saņems uh, rakstiski. Pateicamies Almonijas kungam. Nākamais jautājums ir adresēts Krūsas kundzei. Manuprāt, viņa vēl nav ieradusies. Vai tā ir, ka viņa vēl nav klāt? Tad uh, Kraulī kungu pārstāv Elvarda kungs. Tomēr mums ir jāsagaida komisāra Krūzes kundze. Rakstiskas atbildes saņems Zjobraukungs. Un nākamais jautājums komisāram Rēnam. Jautājumu uzdevis Nikolaus Kontis, tas ir 32. jautājums. Komisāri, dodu jums vārdu atbildē. Thank you, uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Finansu krīze Grieķijā nesākās banku sektorā, bet sabiedriskajā sektorā. Bankas sektors e, darbojas tomēr tā, kā bankām bija e, Grieķu valdības obligācijas, tad arī e, šī krīze ietekmē banku sektoru. Uh, un pašlaik tiek ņemts vērā, ņemt vērā vairāk informācijas avoti, ieskaitot eh, kredīta aģentūras komisija eh, seko papildus fiskālo pasākumu ieviešanai, par ko ir paziņojušas Grieķijas eh, iestādes 3. martā un kas ir pieņemtas 5. martā lai ievērotu 2010. gada budžetu. Komisijas seko stāvoklim Grieķijas banku eh, sektorā. Daļa no banka aktīviem ir valdības eh, obligācijas vai aizdevumi, un 2010. gadā eh, būs 8% šo šobrīgo aizdevumu. Bez tam Grieķu bankas ir atkarīgas no Eiropas centrālās bankas, jo tās ir atgriezt no starptautiskajiem finansu tirgiem. Eiropas eh, komisija nodrošinās stabilitāti eh, Eirozonā un Eiropā kopumā, eh, jo Francija un Vācija ir visvairāk ietekmēt no šīs Grieķijas krīzes. Un, lai gan attiecībā pret koproduktu it kā šie parādi nav lieli, bet atsevišķām bankām tie var būt lieli, piemēram, 10% no Grieķijas banku bilancēm ir investēta Dienvidu un Austrumu Eiropā. Kuntis, kungs, 30 sekundes. Liels paldies, komisāri! Paldies par jūsu atbildi. Šeit, acīm redzot, ir arī zināmas problēmas ar Grieķijas bankām. Ir uh, likviditātes problēma, kas attiecās uz uh, sabiedrisko sektoru, bet uh, um, ikreiz, kad uh, Grieķija paziņo par pasākumiem, uh, kas vērsti uz uh, kredītu mm, saņemšanu, tad uh, kredīta aģentūras ikreiz pazemina reitingu. Kri Grieķijas kredīta reitings šeit spēlē ļoti bēdīgu lomu. Es domāju, ka šeit ir jāuzdod jautājums, vai šīm kredītreitingu aģentūrām patiešām var ticēt. Man ir nepieņemami, ka Eiropas centrālā banka joprojām to akceptē, un to dara arī Eiropas orgāni, lai šī informācija izklausītos ticama. Protams, ka līdz 2013. gadam šī problēma tiks atrisināta, bet es gribēju zināt, vai ir iespējams pašlaik uh, Mm, vai pašlaik ir iespējams tas, ka Eiropas uh, institūcijas uh, ignorē problēmu, kas saistīts ar šiem uh, kredītreitingiem? Kā es teicu, komisija savā analīzē ņem vērā kredītreitinga aģentūras, bet ne tikai tās ir arī pašas komisijas analīze. Uh, Komisija seko situācijai sabiedriskajā sektorā un banku sektorā, tātad mēs nonākam paši pie saviem secinājumiem, un no šiem secinājumiem mēs izsakām tad priekšlikums padomēji. Kredīta reitinga aģentūras faktiski ir privāti uzņēmumi, bet tie ir ļoti ietekmīgi finansu tirgu, bet uh, mums nav nekāda atbildības par tām. Uh, Eh, Vai ir papildu jautājumi par eh, šo tēmu? Tātad Messeršmeta kungam vārds 30 sekundes. Er Liels paldies, priekšsādātāji kungs. Mēs eh, visi domājam par to, ko darīt, lai atrisinātu problēmas, ko ir radījusi finan finanšu krīze. Un jūs runājot ar mēdījiem, esat izteicis priekšlikumu, lai dalību valstis nākotnē savus budžeta projektus iesniegt komisijai, pirms par tiem sāk diskutēt nacionālajie parlamenti un tie iegūst likuma spēku. Es labprāt uzklausītu jūsu padziļinātu komentāru par to, vai būs tā, ka komisija nākotnē vēlēsies saņemt uh, valstu budžeta projektus pirms uh, to iztos izskata nacionālajai parlamenti. Nākamais jautājums no Papanikis kundze. Uh, uh, Komisāra kungs, es uh, sakoju tam, ko jūs sacījāt un datiem, kurus jūs minējāt, kā arī veidam, kā jūs to paskaidrojāt. Es uh, mēģinu no tā izdarīt secinājums, vai tuvākajā nākotnē e, kāda, no, kāda cita no Eirozonas valstīm var saskarties ar līdzīgu problēmu kredītreitingu jomā. Uh, Ko tad šādā mm, gadījumā darīs? Vai tiks īstenots tāds pats scenārijs, kā tas tika darīts ar Grieķiju, jo pašlaik ir atklājušās struktūrāls problēmas Eirozonā, kas arī nākotnē varētu negatīvu iespēju atstāt? Paldies, dodu vārdu komisāram atbildēji. Me... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es atbildu uz šiem jautājumiem eh, komisāra Rēna vietā, kurš ir eh, slims, tā tad šī nav īsti mana nozare, bet uzdotie jautājumi par valstu budžetu tika pirmoreiz apspriesti pagājušajā nedēļā, lai izlēmtu, kas eh, būs jādara nākotnē. Un šis ir viens eh, no jautājumiem, kas tiks arī skatīts tālāk, bet eh, pašlaik nav eh, lēmuma par to. Ir debates, lai pārliecinātos, ka jautājums ir pienācīgi apspriests kolēģijā. Un tad drīz eh, tiks eh, iesniegts komisāra priekšlikums, un tad jūs to varēsiet apspriest ar viņu. Otrs jautājums eh, nav iemesli, kāpēc komisija mainītu kādu nostāju pret Grieķiju vai pret kādu citu, bet ja šos jautājumus vēlreiz uzdos, mums būs tieši tāda pat nostāja. Tā tad Liels paldies! Mēs uh, pašlaik sveicam arī komisāru Krūzes kundzi. Uh, viņai ir uh, uzdevis jautājumu numur 30 Kraulie kungs. Viņa vietā to pašlaik uzdos Elvarda kungs, un jūs varat atbildēt uz to, komisārs kundze. Liels paldies! Um, Priekšsādātāji kungs, mēs ātri virzāmies uz uh, jaunu uh, digitālo pasauli, un Eiropa ir jābūt gatavai eh, šai eh, infrastruktūrai, kas noteiks nākotnes izaugsmi. 2009. gada ministra padome nosprauda indikatīvas mērķus, lai nodrošinātu simtprocentīgu pārklājumu līdz 2013. gadam. Eiropas 2020 stratēģija ir eh, vēl vairāk nospraudusi vēl ambiciozākus mērķus lai pātrinātu ātrumu līdz 30 megabitiem sekundē visiem eiropiešiem. Un tas a, nozīmē arī cilvēks, kas a, dzīvo reģiona, lauku reģionos. Un a, 30% būs iespēja izmantot 100 megabitu ātrumu. Di Eiropas 2020 stratēģija Um, vēlas um, veicināt uh, platjoslas internetu Eiropā. Darba kārtībai sekos uh, trīs dokumenti par um, ātrgaitas interneta iekļuvi un uh, pirmais par ieviešanu, otrais, otrais par pieeju kas uh, vēlas nodibināt uh, tiesisko pamatu, lai būtu iespējams uh, investīcijas ātrgaitas internetu nodrošinā un plaša spektra programma, kas būs komisijas stratēģijas pamatā, lai veicinātu platjoslas interneta izplatību. Digitālajā dienas kārtībā uh, ir iekļautas ne tikai komisijas apņemšanās, bet arī ieteikumi dalību valstīm. Un šajās rekomendācijās galvenā, galvenais uzsvars, uzsvars likts uz nacionālo stratēģiju, kas veicinātu privātos ieguldījumus infrastruktūrā. Un uh, Tādējādi dalību valstis uh, var samazināt investīciju izmaksas un padarīt tās dzīvotspējīgas. Šīs uh, rekomendācijas pievēršas arī uh, pla uh, plaisas mazināšanai, izmantojot uh, struktūrālos fond, struktūra fondus, lai nodrošinātu ātrgaitas internetu tur, kur tas pašlaik nav pieejams. Uh, Komisija no savas puses pēta iespējas, lai palielinātu privātos un publiskos um, ieguldījumus ātrgaitas internetam. Tā izskata iespējas, lai samazinātu starpību no tā, kas ir vajadzīgs un ko tirgus ir uh, piedāvā ieguldīt. Uh. Elvard, Elvard kungs, jums vārds. 30 sekundes. Paldies priekšsādātāji. Paldies komisārs kundzei par atbildi. Komisārs kundze, ņemot vērā, ka dzīvojam ar vien pieaugošu digitālā pasaulē, tieši tā kā jūs to pat arī teicāt, un daudz vietu komercdarbību norisinās tieši internetā un tiešsaistē, mūsu grupa uzskata, ka ka vecākas gadgājuma pilsoņi tomēr šeit ir atstotie ārpus uzmanības loka, viņiem nav piekļuvs internetam. Mans jautājums ir tāds, kā mēs varam pārliecināties, ka viņi netiek izslēgti atstumt no sabiedrības, kā varam viņiem palīdzēt? Kirie Pitropektoru logu. Dod vārdu komisārs kundzei papildu jautājumu atbildēt. Priekšādātāja kungs, ne tikai komisija, bet arī padome ir eh, pieņēmušos viedos lēmumus, noteikšos indikatīvos mērķus, uh, simtprocentīgu pārklājumu nodrošināšanā līdz 2013. gadam. Un ar simtprocentīgu pārklājumu mēs domājam tieši to simtprocentīgu pārklājumu. Līdz ar to visi pilsoņi tiks iekļauts šajā konkrētajā plānā. Paldies! Mums ir divi papildi jautājumi. Pirmā no Hābera konga. Dod jums vārdus 30 sekundēm. Paldies, priekšsādātāji! Atzinīgi vērtēju šo jautājumu, ko Kralīkungs iesniedz, un arī man tas ļoti interesē. Mums īrijā, piemēram, šobrīd ir jauns bez, bezvada interneta pārklājumu sniedzējs, kas nodrošina pirmās paudzes pieslēgumu lauku reģionus. Un gribēju jums jautāt, komisārs Kunze, uh, Eh, tas ir jautājums, kas parādījies manā darba lokā, un tas ir valsts atbalsts sniegšanas kritērija platjoslas pakalpojumu nodrošināšanā. Dažas vietējās pašvaldības ir centušās sastrādāties ar valsts iestādēm, lai solidarizētu, konsolidētu kopējās prasības un nodrošinātu investoram pieejamu pievilcīgu pakotni. Un, eh, nu, zināmā mērā, te tiek runāts par kaut kādiem tādiem ļoti galējiem, malējiem eh, marģināliem valsts atbalsta piešķiršanas eh, kritērijiem, bet varbūt mēs varētu viņus tomēr noformulēt tā, lai palīdzētu šīm valsts un privātajām partnerībām un tādā veidā varētu plašākā mērā ieviest platjoslas pakalpojumus. Tikau kundzei vārds uzdot otru papildus jautājumu. Otrais papildinājums, nu, papildu jautājums no Tikau kundzes doamnă comisar, planul european. Es pateicos uh, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Komisāra kungs, uh, Eiropas uh, plāns uh, parāds. Uh, izveidot simtprocentīgu platjoslas interneta infrastruktūru. Es uh, gribētu jautāt, kā šis projekts uh, tiek virzīts, lai šī infrastruktūra tiktu arī izveidota. For... Esmu pateicīga par pirmo papildus jautājumu, priekšādātāja kungs, jo nu dien būtu tikai atbilstīgi pieminēt šeit platjoslas pakalpojumu ietrunas, ka tas ir saistīts ne tikai ar kabeļu pakalpojumu, bet mēs runājam šeit arī par bezvadu internetiem, satelītiem un tā, tam, tā tālāk. Un tāpēc atbildēt deputāta, deputātam eh, par šiem 100% runājot. Uh, netiek konkrēti pateikts, kurš no veidiem tiks izmantos, lai atrisināt šo jautājumu. Galvenais, lai tā tiktu atrisināt. Tāpat laikā jāsaka, ka es domāju, ka īrijas situācija ir salīdzinoši ļoti pozitīva. Īrija ļoti aktīvi darbojas šajā jomā, un viņiem bija iespēja, piemēram, izvērst struktūra fondu piemērošanas noteikumus, it īpaši pievēršoties tieši šāda veida jautājumiem. Un īrija izmantoja šo iespēju. Īrija nu, paņēma gandrīz vairāk kā 50% nodrošinot, eh, salīdzinot, piemēram, citām dalību valstīm, kas netika aktīvi izmantoja šādā veidā piešķirtos līdzekļus. Un tas man jāsaka ar tādu nu, nelielu grūtsirdību atklāt sakot. Jo daudz valsts, piemēram, vispār neizmantoja šādu veidu struktūru līdzekļu iespēju, piedāvātās iespējas. Jo tieši šādā veidā mēs varam uzlabot nākotni kopumā, tā varam palīdzēt atjaunot eh, tautsēmniecības izaugsmas tempus. Nu, nu katram eh, var, gadījumam var teikt, ka iepriekšējā kompetenci ietvaros mēs tieši strādājam pie valsts atbalsta sniegšanas noteikumiem, un mēs toreiz notarbojamies ar to pārstrādāšanu. Un atsevišķi kriteriji šajā gadījumā tiešām bija saistīti arī ar platjoslas pakalpojumiem. Un e, mēs šai pārskatīšanas laikā e, strādājam pie vadlīnijām par to, kā pielāgot šo situāciju pēc iespējas atbilstīgākā veidā. Toreiz mēs pētījām arī iespējas sastrādāties ar Eiropas investīciju banku, lai arī viņu līdzekļus varbūt varētu izmantot šāda veida mērķiem un nodarboties ar civilo inženieriju. Un tāpēc es domāju, ka šobrīd ņemot vērā pašreizējo valsts atbalsta sniegšanas noteikumu pārskatīšanu, ir skaidrs, kas ir iespējams un kas nav iespējams, kas var saņemt atbalstu un kas ne. Tāpat laikā vienmēr var, protams, uzdot, eh, piemēram, Almūnijas kunga dienesta darbiniekiem uh, Viņi var sniegt tālāk informāciju par to, kā šīs vadlīnijas, kā šos noteikumus var piemērot. Bet, nu, katrā ziņā gribu jums teikt, ka mēs tiešām runājam šeit par privāto un valsts partnerību, kas ļaus panākt progresu šai jomā, šādu jautājumu risināšanu. Nu, un, protams, tas viss ir atkarīgs no konkrētās dalībvalsts, cik lielā mērā tā atbalsta šāda veida partnerības. Bet, nu, jā, ar šo mērķi par 100% pārklājumu mēs, es domāju, nodrošinam lielisku mērķi, tāpat laikā ļaujot izvēlēties visdažādākās iespējas. Un mēs, kā jau teicu, 50% par, par 100 megabitu interneta pieslēgumu, bet, nu, nu, iedomājieties, ka tādā gadījumā tas tiešām būs ļoti ātrs internets. Un tas ir milzīgs solis uz priekšu šīs platjoslas interneta ieviešanas jomā. Un jāsaka, ka debats par to, kā sasniegt šo mērķi, notiks pilnīgi noteikti daudz ātrāk nekā 2011. gadā, bet tad tas pilnīgi noteikti notiks. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, komisārs kundzei. Un tālāk jautājumu Rēna kungam. Turpināsim. To atbildēs Gukta kungs, jo Rēna kungs ir saslimis. Vispirms sanāk 33. jautājums un jautājumu iesniedzēs ir Bērns Poselts. Komisār kungs, jums vārds. Thank you, uh... Paldies, priekšādātāji! ekonomiskās priekšrocības vienotas er, ekonomikas zonas, zonas saskaņa sakarā un arī eirozonas sakarā, protams, pilnīgi noteikti pastāv. Detalizētas analīzes par šo jautājumu var, piemēram, atrast komisijas eh, starptautiskā valūtas fonda. F dokumentos, un tur teica, ka visām dalību valstīm ir pienākums pievienoties Eirozonai, tikko tās ir izpildījušas konkrēts noteikums. Tāpat laikā Dānija un Lielbritānija, kā zināms, sarunu gaitā ir nonākuši pie optauta, jeb šīs klauzulas nepiemērošanas eh, punkta. Ja Lielbritānija izvēlētos pievienoties Eirozonai, tad tādā gadījumā viņi, protams, tiks pakļaut tādiem pašiem konverģences izvērtējumiem, kā jebkura cita kandidāte e, eh, uz eirozonu kas attiec uz tām dalībvalstīm, kas jau pievienojušās Eirozonai, komisija atbalsta tām, kas vēl nav pievienojušās Eirozonas, komisija atbalsta sagatavošanās pasākumus. Uh, Zviedrija tāpat laikā šādai nepiemērošanas klauzulai nav, pa, nav pieteikusies, tā nevar tikt piemērot, un tāpēc Zviedrija ir pienākums ieviest eiro. E, viņiem ir jāpiemēro valodas maiņas kursa mehānisms numur divi, tāpat laikā jāsaskaņo arī visi banku darbību regulējošie tiesību akti, tāpat laikā komisija uzskata, ka tās dalībvalstis, kas šobrīd savukārt nespēja izpildīt visus konverģences kritērijus, būtu jāmudina šos nu, kriterijus tomēr uh, tātad tiekties uz tiem. Paldies, saka priekšsēdētājs pasaut kungam vārds papildu jautājumu uzdošanai. Jā, komisār, nu... uh, komisāra kungs, tikai divi papildu punkti. Vai komisija vēlēsies uh, Zviedriju aicināt uh, izpildīt savus pienākumus, jo līgums viņiem uzliek par pienākumu to darīt? Uh, Un otrais jautājums, kas notiks ar Igauniju? Vai jūs uzskatāt, ka Igaunija pārskatāmā laikā varbūt vēl šogad tiks uzņemta Eirozonā? Komisāra kungs, jūs varat, atbild, varat atbildēt šo jautājumu, dod jums vārdu. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Jūs pieminējāt, ka Zviedrija neizpilda dažus kritērijus. Uh, Un tie um, kriteriji ir tādi, ka tā nav RM2 mehānisma dalībniece, un uh, tas uh, nozīmē, ka centrālās bankas uh, reglamentam būtu, jās, būtu jāatbilst Eiropas uh, sa, mm, prasībām, bet tie nav ekonomiski kriteriji. Vai komisija spērs soļus šajā ziņā? Es domāju, ka Jūs šo jautājumu varat uzdot Rēna kungam, komisāram, kurš par to ir tieši atbildīgs. Pašlaik viņš, diemžēl, ir slims. Attiecībā par Igauniju, cik man ir zināms, šis jautājums pašlaik tiek pārbaudīts un uh, tiek pētīti konverģences kritēriji, un kom komisijai vēl nav konkrēta viedokļa par šo jautājumu. Nākamais uh, jautājums, 34. Uh, jautājums, ko ir uzdevis Papa Nikolau kungs. Komisāra kungs dod jums vārdu sniegt atbildu uz šo jautājumu. Komisāra kungs, jums uh, vārds atbildēja uz 34. jautājumu. Excuse me, Mr. President. Um, Atvainojiet, priekšsēdētāji kungs. Pēdējos desmit gados ir bijusi atšķirība starp algu un e, ražīguma izmaiņām Grieķijā, un e, rezultātā ir konkurences zudums, tekošā konta deficīts un eksporta tirgus ir samazinājies, un, alg, un šie ir svarīgi e, faktori kas veicināja pārmērīgo algu pieaugumu Grieķijā. Pēdējos gados eh, iekšējais pieprasījums ir visvairāk veicinājis ekonomikas eh, pieaugumu un ir eh, auguši arī valdības izdevumu un mājasemniecību ienākumi privātie izdevumi pieauga vairāk nekā par 80% pēdējos desmit gados. E, šis e, modelis nebija ilgspējīgs, un e, tas nozīmē, ka pieauga tātad procentu maksājumi un ārējie parādi radās tālāk pieaugošās valdības vajadzības pēc finansējuma beidzās ar to, ka sabiedriskais sektors absorbēja daudz e, finansu, līdz ar to ierobežojot to, kas bija pieejams privātajam sektoram, un tā tad ekonomikas attīstības iespējas samazinās. Un e, ir vajadzīgi pasākumi, lai Grieķijas ekonomika atjaunot konkurētspēju un e, nodrošināt fiskālo konsolidāciju. Uh, Komisija ir um, informēta un zina, ka šie regulācijas pasākumi varētu īstermiņā radīt negatīvas sekas. Tomēr šie pasākumi ir vajadzīgi, lai atjaunotu tirgu un radītu pamatus ilgtspējīgam pieauguma modelim Grieķijā, um, modelim, kas varētu darboties ilgtermiņā. Grieķija ir apņēmusies uh, novērst deficītu un uh, sakārtot ekonomiku. Uh, Šie Grieķijas pasākumi ir eh, svarīgi un tos eh, apsveic Eiropas komisija. Eiropas centrālā banka un arī Starptautiskais valūtas fonds atbalsta šos pasākumus. Šie pasākumi tika paziņoti februārī un martā šajā gadā, un tajos ir iekļauts ne tikai paredzētais eh, algu samazinājums ierēģiem, bet ir arī pasākumi, kad uzlabos nodokļu ievākšanas mehānismu. Martā komisija secināja, ka Grieķija ievieš padomas e, lēmumu, kas tika pieņemts 16. februārī, un e, pēc esošās informācijas fiskālie pasākumi, ko, par ko Grieķija paziņoja 3. martā, ir pietiekami, lai nodrošinātu šī gada budžeta izpildi.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 Paldies! Grieķijas um, statistikas pārvalde ziņo, ka bezdarbs Grieķijā pašlaik um, uh, sasniedz 11,2%, un uh, puse no šiem cilvēkiem ir jauniešu vecumā līdz 23 gadiem. Tomēr. Uh, Patiesībā tās ir vecuma grupas, kas ir īpaši produktīvas. Šī jauno cilvēku paudze ir samierinājusies ar īpaši zemām algām Grieķijā, un tas, tās ir algas, kuras vairs nedrīkstētu samazināt. Es domāju, ka mums šeit būtu jārīkojas piesardzīgi ar šādiem vispārinājumiem, īpaši laikā, kad pastāv tik milzīgs bezdarbs. Grieķijā ir milzīgas bažas par šo bezdarbu. Un, uh, Grieķi un e, naudas e, apgriešana Grieķijā vēl tikai padziļina problēmas. Komisāri, dod jums vārdu atbildēji. Thank you, President. Uh, well, of, of... Paldies, priekšsādātāji kungs. Uh, Protams, ka mēs Grieķijā esam par to ļoti nobezījušies, ne tikai Grieķijā, bet arī visā Eiropas kopienā. Tomēr no otras puses ir ārkārtīgi svarīgi lai tiktu ievērotas ekonomikas pamatmācības. Un, ja algas auga ātrāk nekā produktivitāte, darba ražīgums, tad mēs saskaramies ar problēmām. Būtībā tas ir noticis Grieķijā. Es saprotu, ka šī ir ļoti smaga problēma īpaši jauniem cilvēkiem. Mēs aktīvi novērojam situāciju, bet mēs arī uzskatām, ka ilgtermiņa finanšu stabilitātei un tas ir, un tas ir ļoti svarīgi visai Eiropas monetārajai savienībai. Hundis kunga papildi jautājums 30 sekundes. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Pamatā Eh, atsaucoties uz jautājumu, ko uzdeva kolēģis. Eh, Rēna kungs atsaucās uz to, ka arī privātajā sektorā notiek algas samazināšanas, bet uh, Jūs pašlaik pārstāvat Rēna kungu. Kādas uh, prognozes vai kādus ieteikumus jūs uh, ieteiktu Grieķijai? attiecībā uz algu jautājumu, pensiju jautājumu un tā tālāk. Kas uh, ir par attaisnojumu šādām rīcībām, no kurienes uh, jums ir uh, kompetence spries, uh, spriest par uh, Grieķijas attīstību? Thank you, President. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Mēs uh, neprasām uh, samazināt nodarbinātību privātajā sektorā, bet mēs redzam, kā bezdarbs eh, pieaug ne tikai Grieķijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs eh, krīzes eh, iespaidā. Tātad mums, ja mēs gribam iziet no krīzes, un ja mēs gribam, lai Grieķijas ekonomika būtu ilgspējīga, tad mums būtu jāsaglabā un eh, ekonomiskā un monetārā savienība, kas ir eh, svarīga visai Eiropas ekonomikai. Bet mēs nesakām, ka ir jāpieaug eh, bezdarbam. Bezdarba pieaugums ir rezultāts tām politikām, kas tika īstenotas agrāk ilgāku laiku. Nākamais jautājums 35 no Koses konga. Viņu pārstāv Gājas kungs. Komisāra kungs, jūs varētu sniegt atbildi uz 35. jautājumu. 35. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kad globālā finansu krīze piemeklēja Ungāriju 2008. gada rudenī, komisija un padome nolēma atbalstīt Ungāriju ar līdz 6,5 miljardiem eiro, kas eh, ir vairāk nekā puse no palīdzības ne eiro zonas valstīm tajā laikā. Un eh, kopā ar citiem arī starptautiskā valodas fonda aizdevumiem tas summa sasniedz 20 miljārdus. Bez eh, šī aizdevuma Ungārijai būtu bijis daudz lielāks kritums nekā tie 6%, kas uh, bija pagājušajā gadā, un arī stabilizācija būtu apgrūtināta. Bez tam valdība uh, zaudēja pieeju finansu tirgumu, un uh, būtu vajadzīga pat vēl stingrāka fiskālā politika. Tā tad uh, Ungārija izvairījās no eh, straujāka bezdarba eh, pieauguma un eh, starptautiskā palīdzība ļāva ierobežot sociālās sekas krīzei, ieskaitot ieteikmi uz neaizsargātākajām sabiedrības daļām. Lai investors pārliecinātu, ka Ungārija atgriezīsies pie pieauguma, bija svarīgi valdībai īstenot uh, fiskālo konsolidāciju un uh, citus uh, pasākumus. Dalība valstis ir atbildīgas par sociālās politikas izstrādi un īstenošanu. Tātad valdības pasākumi, kas nodrošināja budžeta ietaupījumus un uh, arī veicināja šo mērķi. A gaisa kundzei 30 sekundes. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, és köszönöm a választ. Kósaki... Liels paldies, priekšādātāji! Paldies par šo atbildu komisāru kungam. Ādama Košas vārdā gribēju izteikt arī komentāru par viņu teikto. Gal galā iemesls, kāpēc Ungārija nevarēja izmantot Eiropas uh, ekonomikas rekonstrukcijas eh, plānus un līdzekļus 100 miljārdu eiro apmērā, bija tāds, ka nevarēja izmantot starptautiskā valodas fonda līdzekļus, eh, lai palielinātu nodarbinātību, it īpaši tādu cilvēku nodarbinātību, kuriem ir piemīt kāda invaliditāte. Tā visa rezultātā, nu, radās tādu ļoti savādu pretrunu. Es gribēju vaicāt, kas ir komisāra viedoklis par šo ļoti pretrunīgo situāciju. Paldies komisāram vārds atbildēt uz papildu jautājumu. Paldies, priekšsādātāji. Man izskatās, ka godājumais uh, deputāts mēģina uh, no, uh, skart šo 20 miljardu pakotni, tomēr to finansē dalībvalsts pašas. Uh, tas, uh, tā nebija nauda, kas uh, netika nodota dalību valstu rīcībā. Šie 100 miljardi, lai sektu dalību valstu budžeta deficītas. Uh, bet uh, Ungārija saņēma papildus palīdzību 20 miljārdu eiro apmērā. Tas uh, tika nodots Ungārijas rīcībā, un tas uh, citām valstīm tā netika darīts. Viņiem tikai at, tika atļauts uh, veikt pasākums, lai pārvarētu krīzi. Mm, šis, uh, šī nauda netika pārskaitīta dalību valstīm tieši. 30 eh, eh, sekundžu laiks eh, papildu jautājumam. Komisāra kungs atbildi, kur jūs pašlaik sniedzāt, manuprāt, neatbilst jautājumu problemātikai, īpaši attiecībā par Grieķiju. Es gribēju sacīt sakojošo. Vai jūs patiešām nodarbojāt, uztraucāties ar to, ko darīja Startautiskais valodas fonds? un uh, par lēmumiem, kas tur tika pieņemti, kuriem ir bijušas katastrofālas sakas. Uh, mans jautājums ir, vai komisija tas uztrauc? Kāpēc uh, Startautiskais valūtas fonds šeit iejaucās un balstoties uz kuru pāntu? Šeit uh, vispār notika starptautiskā valūtas fonda iesaistīšana. Es labprāt gribētu atbildi uz šo jautājumu. Uh, Es eh, gribētu dzirdēt, eh, uz, kādu pama, uz, kā, uz, ko, uz ko balstoties šeit iejaucās eh, IV, SVF. Jā, pavisam īsi atbildot, tas notika pēc Grieķijas lūguma, tas nenotika vienpusēji. Un es domāju, ka jūs zināt, ka starp dalību valstīm Eiropā ir panākta vienošanās proti Eiropas valūtas uh, savienība ir uh, uh, un Eiropas valūtas savienība un starptautiskais valūtas fonds. Tomēr es saprotu, ka pašlaik mēs runājam konkrēti par to, kāds notika Grieķijām. Nākamais jautājums - 36. To ir uzdevusi Elēnija Teoharaus kundze. Komisāra kungs, dod jums vārdu atbildē. Well, uh, Mr. President. Uh... Priekšsēdētāji. Šo jautājumu uzdevusi Teokāros kundze. Jā, atrada to nu pat. Paldies. Gribēju jums lūgt. Varbūt eh, šīs debats tomēr noslēgt, jo aizstāja tikai Rēna kungu. Un man pulkstens astoņos, diemžēl, jādodas tālāk uz citiem, eh, citām tikšanās reizēm vietām, un eh, man tiešām kļūst problemātiski turpināt atbildēt šiem jautājumiem. Es ļoti pateicos par jūsu atbildi. Man tiešām nav laika palikt šeit un atbildēt šiem jautājumiem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 Nē, tiešām ļoti sarežģīti, Elvarkungs saka. Vai tiešām tas ir, vai tiešām tas nav uh, bezatbildīgi? Mēs nevaram pieņemt šādu atbildi no komisāra kunga, ka viņam nav laika atbildēt uz jautājumiem, ko uzdod parlaments. Arī man ir citas tikšanās, arī man ir citi darbi darām. Es šeit ļoti ilgi sēdējis un gaidījis, kad atbildēs uz mani jautājumu. Un tāpat laikā uz papildu jautājumiem jūs neatbildat, un es tomēr gribētu teikt, ka jums jāizrāda cieņa pret šo parlamentu, un tas ir ārkārtīgi augstprātīgi no jums paziņot, ka jums ir jādodas prom un jums nav laika. Nu, Turpina priekšādātājs. Es saprotu, ka tas nav, tas nās mēs, kas, uh, kas aizstāv, bet es tikai aizstāju šeit Rēnkungu uz sevis uzdotiem jautājumiem. Es domāju, ka jau es atbildēju, un viņš nevarēja būt šeit slimības dēļ. Bet, nu, protams, ka priekšsādātāji es respektēšu jūsu autoritāti, un tā ir jūsu, jūsu ziņā izlemt, kā jūs tālāk rīkosieties. Jums, pa, jums tiesības bija norādīt uz šo problēmu, jūs tiešām aizstājat tikai Rēna kungu, un uh, tie ir viņa jautājumi, un tajā pašā laikā jautājumu komisijai paredzēta līdz 8.30. Tā tas ir mūsu programmā norādīts, un ņemot vērā pašreizējos apstākļus. Es, protams, nevaru jūs piesiet pie krēsla un likt jums palikt. Es jums varu toties pateikt, ka ir paredzēts, ka tā kā jūs esat saņēmuši šo varbūt nepārāk veiksmīgo lomu un pienākumu aizstāt savus kolēģus, tad tomēr tas jums būtu jādara līdz pulkstens 8.30. Tāpēc gribētu lūgt jums tomēr atbildēt uz tevis Hāras uzdoto jautājumu. Jā, turpina komisārs Jā, jums, protams, ir jūsu ziņā nolemt par to, kā man rīkoties, tāpēc turpināšu atbildēt uz jautājumiem, lai kas arī tālāk nenotika. Tātad, Kipras valsts budžeta deficīts, finanšu krīze bija saistīta arī makroekonomisko krīzi un tā ir bijis ļaunākā krīze kopš otrā pasaules kara, gan pārklājuma ziņā, gan arī efektu zi ietekmes ziņā. Tā ietver visu globālu ekonomiku, tostarp arī Eirozonu un tās valstis, un līdz ar to, protams, tā ir ietekmējusi arī Kipru. Kipra ir neliela atvērta ekonomika saskaņā ar provizoriskajām aplēsām, ko statistikas dienas eh, laidas klajā attiecībā uz iekšzemes koproduktu Kipra, šķi, eh, ekonomika ir sam, samazinājusies par 1,7% 2009. gadā. Tā ir pirmā reize, kad ekonomika ir negatīvs eh, izaugsmas rādītājs pēdējo 35 gadu laikā Kiprā. Un šīs nelabvēlīgie ekonomikas apstākļi, kuriem, protams, līdzi nāk arī visa šī aktīva krīze, ir nonākusi pie tā, ka uh, bija vajadzīgi pasākumi kopējās ekonomikas atjaunošanas plāna ietvaros, un tā visa rezultātā ir, ir pasliktinājusies valsts finanšu situācija. Un eh, to apliecina arī Kipras varas iestāžu nodotie dati Eirostat. Eh, pagājušajā gadā deficīts ir sasniedz 6,1% no IKP un jāsaka, situācija ir diezgan traģiska. Stabilitātes un izaugsmas pakts pieprasa, lai tiktu sagatavots ziņojums, to darīs komisija saistībā ar plānoto deficītu. Tas notiek tajos gadījumos, kad deficīts pieaug par vairāk kā 3%. Komisija šobrīd šo ziņojumu gatavo arī attiecībā uz Kīpru. Tikko ziņojums būs gatavs, tas tiks liks priekšā padomē, un tad padomu lems par to, vai šis deficīts ir pārliecīgs. Ja padomu lems, ka tā tas ir, tad tādā gadījumā tā izstrādās rekomendācijas Kiprai un noteiks attiecībā attiecīgus termiņus koriģējošām darbībām. Pa to laiku Kipras valdība ir nosūtījusi arī svaigākos datus par eh, jaunākajām programmām un par budžeta stratēģijām līdz pat 2013. gadam. Šobrīd komisija grasās izvērtēt šos atjaunotās stratēģijas un gaida tātad eh, arī padoms rekomendācijas attiecībā uz programmu. Uh, Sev Kārus kundzei vārds 30 sekundes. Lielas paldies. Απάντηση από τη στιγμή που η ερώτηση ετέθηκε. Protams, uh, būtu ļoti nepatīkami, ja jūs uh, nebūtu snieguši atbildi, kad, ir, kad ir uzdots jautājums. Man bija svarīgi arī, lai es uzzinātu, vai Jūs piekrītat Kīpras valdības pieņemtajai programmai, un vai jūs esat ar to apm apmierināti attiecībā uz konverģences programmu? Tas būtu mans jautājums, komisāra kungs. Dodu jums vārdu līdz atbildes sniegšanai. Um, um, I... Priekšsēdētāji, kungs, es varu tikai atkārtot to, ko es teicu, ka būs vērtējums, un tā ir parastā procedūra visām dalībvalstīm, arī Kiprai. Uh, Ja komisija nolēms, ka ir pārmērīgs deficīts, tad uh, būs uh, tiks sagatavot ieteikumu Kīprai. Nākamais jautājums ar numuru 37. Tas ir Messeršmita konga jautājums, un labprāt dzirdēt no jums atbildi, komisāra kungs. 37. jautājums. Paldies, priekšsādātāji, godājumie deputāts laikam norāda, ka monetārās politikas, um, monetārā politikas um, atvieglotu krīzi. Tas uh, nav pareizi. Tas nav, Grieķijas krīze nav saistīta ar Grieķijas monetāro politiku, bet uh, tirgus bažām par tās ilgspējīgu. Uh, Eiropas uh, centrālā banka uh, nodrošinājusi uh, Eiro, Eiropas tirgus, Eiropas likviditāti, un tas nav saistīts tikai ar apmaiņas, ar valūtas maiņas kursiem. Eiropas, Eirozonā nav, biju izteikta, nav bijusi pieteikama budžeta samazināšana un tas um, problēmas dalībvalstīs būtu jārisina saulēcīgi. Komisija ierosina to darīt, darīt tā, kā jau es sniedzu atbildi iepriekšējā jautājumā at der er jo er masser af forskellige muligheder for at regulere sin øh, valuta. Pastāv dažādas iespējas, kā regulēt uh, fiksēto valūtas kursu. Tomēr, ja pastāv mm, neatkarība, dalību valstīm Eirozonā šādas neatkarības nav, un uh, viņiem uh, nav vairs to instrumentu, kas uh, bija agrāk. Tie tagad ir Frankfurtas rokās. Uh, Un pašlaik ir tā, ka eh, pašlaik nav tā, ka aizņēmuma likmes ir eh, vienādas visā Eiropā, jo vidējam termiņam un ilgtermiņam tās ļoti atšķirās. Grieķijas uh, procentu likmes ir augstākas nekā Dānijai. Tomēr, vai mēs nevaram runāt par būtību, ja Grieķijas rokas nebūtu sasaistītas uh, vai e, tad e, Grieķija būtu devalvējusi valūtu un tai būtu bijis mazāk problēma nekā ir pašlaik? Komisāra kungs, lūdzu atbildiet. Visa ideja, monetārās savienības ideja ir, e, ko visi arī zina, iestājoties savienībā, ka nevar vairs devalvēt valūtu, jo faktiski uh, šīs pašiem savas valūtas vairs nav, ir tikai kopīgā valūta. Tā tad nav vairs Grieķijas valūtas. Grieķijā valūta ir eiro, un tā tad individuāla devalvācija ir pilnīgā pretrunā ar Eiropas monetāro savienību, un Grieķija ir izdarījusi visu, lai būtu šajā savienībā, ne jau nejauši viņas tur uzņēma. Roci, Roci 38. Nākamais jautājums um, 38. To ir uzdevis uh, Gais Mičels. Komisāra kungs dod jums vārdu atbildēji uz 38. jautājumu. Uh, Paldies, priekšsādātāji krīze ir parādījusi, ka ir nepieciešams izveidot krīzes risināšanas struktūru Eirozonai. Tā kā ir vajadzīgs ņemt vērā visas šīs implikācijas šādai struktūrai, ja šis jautājums ir vidēja termiņa jautājums, un to nevar atrisināt ļoti ātri, un par to runās 25, runāja 25. martā Eiropadoma, aicinot izveidot spēku darba grupu, kas strādāt pie pasākumiem e, krīzes risināšanai Eirozonā publiskās diskusijas par Eiropas monetāro fondu ir skāruši virkni būtiski elementi šai ziņā. It īpaši komisija piekrīt, ka vajadzētu izveidot struktūru uh, krīzes atbalsta sniegšanai un jānosa un pie atbilstīgām procentu likmēm, bet tāpat laikā nav vajadzīga nekāda jauna struktūra, lai šāda veida nosacījums izpildītu. Uh, un lai nodrošinātu pārvaldību, kur pamatos ir eh, attiecīgie kritēji. Komisija uzskata, ka eh, šobrīd pēta pri iespējamos eh, variantus šāda veida struktūras izveidu pie, kompetenci piešķiršanai pašreizējām struktūrām. Nu, protams, Eiropas monetārais fonds tomēr ir pats galvenais mehānisms stabilitātes nodrošināšanai. Tiks veicināta stiprināta ekonomiskā koordinācija starp valstīm, un valstis, protams, arī piedalīsies šo priekšlikumu apsvēršanā. Apsvērš, Un šāda veida priekšlikumi tiks iekļaut arī 2020. gada stratēģijā. Paldies, saka priekšsādātājs. Papildu jautājums Mičela kungam. Pirmām kārtām, Mičela kungs, mēs atvainojos komisāra kungs, mēs visi šeit mazliet esam, eh, mazliet varbūt, nu tād nedaudz jau saguruši un īgni, jo nesam varējuši tikt mājās un, un no Briseles savā laikā, un tas viss ir sarežģīti, tāpēc atvainojos par šo nejauko omu, kas te valda. Bet gribēju vaicāt, Ko jūs saprotat ar vidēju termiņu? Vai mēs runājam šeit par nu, šīs komisijas eh, sasaukšu pilnvaru laiku, par pieciem gadiem, ja puspilnvaru laiku, divu ar pusgadiem? Tātad, cik ilgā laikā mēs varam gaidīt kaut kādu veidu scenārijus, kas varētu tikt nodot arī mums apspriešanai? Komisār kungs. Komisārs turpina. Nu, šis jautājums par šo konkrēto laika grafika droši vien jāuzdod Rēna kungam, diemžēl. Bet, ja skatāmies uz rekomendācijām, kas šobrīd ir jau izstrādāts un uz vienošanos, kas panākta un kas pauž atbalstu, piemēram, Grieķijai saskaņā ar dažādiem, kombinācijā ar dažādiem divpusējiem, divpusējiem atbalstiem, tad ir skaidrs, ka komisija uzskata, ka tas, kas norisinās šobrīd, nevar, to, to nevar atrisināt. Uh, palaižot eh, darbībā tikai Eiropas monetāro fondu, jo ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai to šo jautājumu atrisināt, tāpēc, ka jau teicu, tas ir vidēja termiņa projekts, bet man ļoti grūti jums šeit kaut ko teikt par kaut kādiem konkrētiem laika, laika grafikiem. Tiešām gribētu jums lūgt šo jautājumu uzdot Rēnkungam. E Labi, saka priekšsādātājs, um, pēdējo jautājumu uzdod uh, Cakar uh, Gaplo kungu. Tas ir 39. Uh, jautājums, dod jums komisāra kungs vāru laiku atbildēju. 39. jautājums. Thank you, uh, Presidents. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ilgi ir aizstāvējusi Eiropu zonas eh, uzraudzības paplašināšanu un padziļināšanu, kas ir uzsvērts arī 2009. gada komisijas ziņojumā. Eh, komisija paredz lietot visas jaunās instrumentus, eh, lai nodrošinātu koordināciju un pārvaldību un sagatavot jaunus priekšlikumus un tādā veidā eh, veicināt krīzes novēršanu eh, Eirozonā. Varētu būt arī priekšlikumi profilaktiskiem un korekcijas pasākumiem un eh, makroekonomiskās līdzsvaru trūkumu novēršanu Eirozonas valstīs. Par fiskālo politiku uh, svarīgi ir fiskālā ilgtspēja, ko ir apdraudējusi krīze, un tāpat ir arī jāņem vērā eh, pārējie faktori, kas nosaka eh, spēcīgāku vajadzību pēc eh, korekcijas un profilakses. Un komisija uzsver, ka ir jāņem vērā valsts finanses iespējas, gatavojot šo konsolidācijas priešlikumu uh, ir jānodrošina eh, arī nacionālai fiskālai noteikumi, lai valstu finanses būtu ilgtspējīgas. Eh, sodi eh, arī varētu tikt pielietot kopā ar iniciatīvām. Un visām dalībvalstīm ir šīs makroekonomiskā līdzsvara trūkuma problēmas. Tomēr Eirozonā ir uh, vairāk tas jūtams uh, dažādu uh, faktoru dēļ un ir arī potenciāli lielākas izmaksas eirozonai kopumā. Ir konkrēta spēja ļoti svarīga Eiropas monetārās savienības funkcionēšanā. Uh, un eh, dažās dalībvalstīs eh, radās eh, līdzsvaru trūkumu un bija nekustamā īpašuma burbuļi un arī algu un izmaksu tendences bija ļoti atšķirīgas. Tātad līdz ar to valsts finanses sektors kļuva vairāk ievainojams. Uh, un valstis, kas paļāvās uz tirdzniecības pārpalikumu, cieta no tirdzniecības problēmām krīzes sākumā. Tātad komisija iesaka paplašināt ekonomisko uzraudzību Eirozonā un uh, arī sekot konkurēt spējas attīstībai un sekot, lai varētu agri noteikt uh, problēmas un uh, tās ātri novērst. Komisija izskatīs iespējas, kā veidot krīzes uh, risināšanas mehānismu, iespē, un, jo iespējamais uh, šis palīdzības mehānisms Grieķijai atrisina Grieķijas problēmu, tomēr ir vajadzīgs uh, pastāvīgs krīzes uh, risināšanas mehānisms ar skaidru procedūru un noteikumiem, uh, Un šis mehānisms varētu palīdzēt eh, Eirozonas valstīm, kas nonāk nopietnās problēmās. Koordinācijas un uzraudzības eh, priekšlikumi ir eh, svarīgi 2020 stratēģijai, un komisija redz šo stratēģijas nozīmi. Es saprotu, ka mēs gribam respektēt jūsu nepieciešamību doties prom, bet lūdzu nevajag tik ārkārtīgi ātri lasīt tulki, vienkārši netiek jums līdz. Mēs saprotam, ka jādodas prom, bet nevajag tāpēc pār, tik ārkārtīgi pārcēsties. Tomēr mēģiniet izteikties pēc iespējas skaidrāk. Tulku šo priekšādā lūgumu atbalsta. Tālāk Racis kundzei papildus jautājums. Jā, es pateicos komisāra kungs par jūsu atbildi. Ļaujiet uh, man atgriezties uh, pie uzraudzības tēmas un pie līdzsvaru trūkuma. Es ar savu papildu jautājumu vēlētos uzzināt, uh, vai šīs atšķirības, diverģence, kā jūs sacījāt, ekonomiskās atšķirības, kas uztrauc mūs un jūs. Uh, bet runa iet par to, kā mēs tās uztvēram. Krīze Grieķijā pašlaik ir parādījies visus šos vājums. Es vēlējos vēl sacīt, ka jaunais 138. pāns ir ļoti svarīgs, bet ir nepieciešama arī citi koordinācijas māk, pasākumi, lai novērstu saimniecisko atšķirību. Uh. Like to... Paldies priekšādā. Pirmām kārtām gribu atvainoties arī tulku priekšā. Bet tiešām esmu tādā ļoti ārkārtas situācijā. Un, kā jūs saprotat, es cenšos atbildēt uz jautājumu arī iet, iekļaujoties laika grafikā līdz 8.30. Lai nu kāds arī nebūtu, atbildot uz šo papildus jautājumu. Gribēju teikt, ka Šķiet, ka mums vajadzētu atgriezties pie krīzes saknēm jūsu valstī, un šis ieši iemesls, šie cēloņi bija tādi, ka tik radās nelīdzsvarotības, tās radās laika gaitā, šī nelīdzsvarotība bija milzīga starp konkurētspēju un algām, algas pieauga ļoti strauji, konkurētspēja netik, ne, nebūt netik strauji, un, nu, un tas, protams, ir nacionālās politikas eh, kompetencē. Uh, Vai labāk būtu nodrošināt ciešu uzraudzību? Jā, atbilde ir jā, tieši tāpēc mēs arī ierosinam jaunu struktūru uzraudzības īstenošanai. Nevajadzētu aizmirst, ka 2002. gadā Eiropas komisija nāca klējā ar priekšlikumu par to, ka varētu nosūtīt revīzijas palātas pārstāvis uz dalību valstīm, piemēram, pārbaudīt skaitļus, bet šo priekšlikumu toreiz dalību valsts nepieņem. Tātad komisija vienmēr bijusi informēta par to, ka ir ļoti svarīgi uzraudzības politika īstenot arī par nacionālajiem budžetiem, un ka šī uzraudzība ir, eh, nav saistīta tikai un vienīgi uz Eiropas monetārā, nav saistīta un vienīgi Eiropas monetārā savienību, kurai, protams, pieder arī Grieķija. Paldies, saka priekšādātājs, paldies komisārkumam. Owes... Es gribu tikai jums pastāstīt, ka nu, Rēnkungs jums būs tagad parādā nu, vienu būtisku pakalpojumu, viņ, lai viņš aizstāja jūs nākamo, uh, nākamo jautājumu uzdošanas laikā jautājumi, mm, kuriem mēs laika trūkuma eh, dēļ nevarējām sniegt eh, mutiskas atbildes, eh, tiks atbildēti rakstiski. Es pateicos jums. Pārtraukums līdz deviņiem.